Godātie kolēģi, šis jautājums līdz ar to ir noslēgts. Rītdien pulksten 12.30 notiks balsojums. Nākamais punkts darba kārtībā ir mediācija civillietās un komerclietās. Tas ir mutisks jautājums, ko iesniedza juridiskā komiteja un referente tagad varēs runāt piecas minūtes. Uh, Paldies. Es ļoti priecājos, ka mums ir iespēja apspriest mediācijas jautājumu. Uh, mutiskais jautājums ir iesniegts tādēļ, ka mēs vēlamies panākt progresu, vēlamies plašāku mediācijas izmantošanu visā Eiropas Savienībā. Uh, Mēs zinām, ka mediācija, ja tā tiek izmantot plašāk, eh, ļauj ietaupīt līdzekļus un laiku. Tiesāšanās ir dārga. Mediācijas labākā praksa parāda, ka Eiropā ir 70% veiksmīgi iznākumi ar mediāciju, līdz pat 80% ja puses eh, brīvprātīgi piekrīt mediācijai. Eh, tomēr tikai 1% eh, strīdnieku līdz šim izmantā mediācijas iespēju. Pieredze manā dalībvalstī ir tāda, ka tiesāšanās 200 tūkstoši eiro 334 dienas paiet 51 tūkstoši eiro bet mediācija 87 dienas vidēji un maksā tikai 9000 eiro. 45% MVU mums saka, ka e, prasība citājas dalībvalstī viņi nebūtu gatavi iesniegt, ja izmaksas būs vairāk par 50 tūkstoši eiro, jo beig beigās viņi e, maksās vairāk par tiesāšanos nekā e, viņi saņems naudu atpakaļ. Līdz ar to mediācija ir lieliski iespēja maziem uzņēmumiem. Situācija, komisāra, deputāti, ir tāda, ka mums ir e, dīvaina un frustrēša situācija. No vienas puses ir arvien vairāk pierādījumu un zinātniski atzinumu, ka mediācija e, var dot e, lielus skaidri izrāmas laika un izmaksas ietaupības, no otras puses mums ir nesaprotam masmediācijas uh, eh, procesa izmantošanas rādītājs visā Eiropas saimnībā. Parlaments to vēlas mainīt. Mēs vēlamies labāk pieeja eh, alternatīviem strīdu risināšanas mehānismiem un te skaitā arī mierizlīgums, uh, eh, pa, uh, atbalstot mediācijas izmantošanu, nodrošinot līdzsvarotu um, uh, uh, līdzsvaru tātad starp mediāciju un tiesāšanos. Eh, tagad komisijai jāgādā par to, lai šie fundamentāli mērķi tiks sasniegt. Tas ir vēl vairāk steidzam recesijas, taupības laikā un laikā, kad dalībvalstīm būtu jākoncentrējas uz izmaksu eh, samazināšanu laiks ietaupīšanu eh, strīdu izšķiršanā. Komisāri, kā komisija gatavojas panākt uzlabojumu šajā jautājumā, kur mēs neapšaubām nepanākam direktīvas noteiktos mērķus pietiekoši raiti un kā komisija gādās par to, lai līdzsvarota pieeja būtu starp um, mediāciju un tiesāšanos, un vai komisija uzskata, ka līdzsvarots pieejas uzliek pa pienākumu dalībvalstīm minimālo Eh, mediācijas procentu strīdu, eh, no strīdu kopējā skaitu un īpaši, kas attiec uz pārobežu strīdiem un kādas eh, sojas, ja tā komisija uh, gatavojas spērt, ja nekādu minimālais procents netiks noteikts. Tātad mēs būsim ļoti zinkārīgi dzirdēt, kas komisijai būs sakāms šajā svarīgajā jautājumā. Paldies, Makārtī kundze! Un tagad vārds eh, komisijas vārdā Vivianai Redingai. Paldies, priekšsēd. Ļaujiet man sacīt pašā sākumā, ka es pilnīgi piekrītu ziņojuma autorei. Tas ir mutiskā jautājuma autorei. Mediācija ir ātrāka un kopumā lētāka nekā tradicionālā tiesas procesa, un tās arī, tā arī rada tādu uh, jaunu kultūru, jaunu domāšanas veidu bez tiesāšanās, jo tiesās procesā ir tikai uzvarētāji un zaudētāji, bet viņi var kļūt par partneriem, ja viņi iziet mediācijas procesu. Tātad tas ļauj ietaupīt līdzekļus, laiku e, individiem un uzņēmiem un padara to pa ļoti pievilcīgu. Tādā mēs piekrītam attiecībā uz analīzi. Tagad jautājums, kā to sasniegt. Jūs ziniet, ka mediācijas direktīva tika pieņemta 2008. gada mājā. tai jātiek transponētā līdz 2011. gada 21. mājām bija. Labā ziņa ir tāda, ka visi dalībvalsts ir uh, paziņojušas par direktīvas transponēšanu. Komisija uzskata, ka pēc viena gada, kad dalībvalsts ir piemērojuši direktīvu, mums ir vēl jādod vairāk laika uh, pieredzes gūšanai, lai mēs varētu izdarīt secinājumus, vai direktīvas mērķi ir sasniegti vai nav sasniegti. Lai pātrinātu lietu, gatavoju paziņojumu par mediāciju nākamgad, 2013. gadā, lai veicinātu mediācijas izmantošanu. Un šajā kontekstā mēs arī vācam plašu informāciju par direktīvas īstenošanu un pielietošanu dalībvalstīs. Pētījumā fokus būs uz mediācijas uh, popularizēšanu. Jo skaidrs, ja mums ir interesants likums, bet neviens nezina, ka šāds likums ir un juristi un tiesas to nepiemēro, tad tas savu noteikto mēķu nesasniedz. Mūsuprāt, ir jābūt līdzsvaram starp mediāciju un tiesas procesu. Un uzskatām arī, ka mediācija ir jāatbalsta daudz plašāk pārrobežu strīdos. Attiecīgi esam pieprasījuši, lai individuāli nacionāli ziņojumi, kas būs uh, patreiz notiekošā pētījuma daļa, eh, tajos būtu arī iekļauta konkrēta informācija par uh, Eh, attiecībām starp mediāciju un tiesas procesu dalību valstīs, un uz šīs informācijas pamata mēs izdarīsim analīzi par nākamajiem soļiem, lai uzlabotu, lai palielinātu mediācijas īpatsvaru un panākt līdzsvarotu, eh, tad līdzsvaru starp mediāciju un tiesas procesu. Eh, saskaņā ar direktīvu, bet tas nav nekas jauns, saku parlamentam, ka mēs gaidām 2016. gadā ziņojumu, un uz šī ziņojuma pamata, protams, komisija raudzīsies, vai direktīva ir jāgroza. Bet domāju, ka mums nav arī jāgaida līdz 2016. gadam. Mēs varam virzīties uz priekšu arī tagad jo es mediāciju skatu arī mūsu programmas Justice for Growth kontekstā, tātad tiesiskums izaugsmēji. Mēs esam paredzējuši pasākumu kopumu, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti, īpaši pārobežu jomā, ar tieslietu sistēmas reformu palīdzību, un mediācija ir viens no pasākumiem šajā kopumā. Tieši tādēļ 2013. gada izaugsmes ziņojumā, kurā tika noteikts prioritātes reformām dalībvalstīs, mēs mediāciju arī iekļāvām. Eiropas pusgadu kontekstā komisija izstrādā tiesiskuma uh, punktu tabulu, lai izvērtētu uh, dalībvalsts tiesisko sistēmu eh, stiprās un vājas puses, kas mums ļaus novērtēt uh, eh, civiltiesisko strīdu izšķiršanas efektivitāti un taisnīgumu. Jo mēs esam sapratuši, ka tas ietekmē valstīs izaugsmu vai tās nesamību. Tātad tas ir ņemts vērā mūsu ikgadējā izaugsmas ziņojumā, cerot, ka šādi arī mēs eh, varēsim veicināt mediācijas plašāku izmantošanu dalību valstīs. To var sasniegt arī ar apmācībām, eh, informāt, sabiedrības informēšanu, eh, kas ies roku rokā ar pasākumiem, lai mediāciju padarītu atraktīvāk strīdniekiem. Tāda lūk ir pasākuma, kurus esam paredzējuši, lai veicinātu mediāciju. Liels paldies, komisārs kundzē, saka priekšādātājs. Un tālāk pirmais runātājs grupu vārdā izteiksies tautas partijas vārdā, un tas būs Matsonī kundze. Divas minūtes lūdzu. Grazie, prezidente. Liels paldies, priekšādātāji. Es piekrītu tam, ko teica Makārtīs kundze savos ievadvārdos, un arī tam, ko teica Redings kundze. Un ja tas nozīmē, ka mēs redzēsim šo mediācijas jeb šķīrēties sistēmu plaukstam, tad tas būtu ļoti, ļoti lieliski. Turklāt domāju, ka tam vajadzētu īstenoties Eiropas līmenī. Pilnīgi noteikti ir vajadzīga arī tālāka uzraudzība un monitorings attiecībā uz šī tiesību aktu īstenošanu, jo transponēšanas datums, kā jau jūs teicāt, nu pat ir aiz muguras. Uh, es zinu tikai to, kāda pieredze ir bijusi Itālijā pagājušā gada laikā, un es domāju, ka no tās varētu izrietēt arī zināmas pamatnostādnes un padomu tam, kā rīkoties nākotnē. 480 miljoni eiro ir tā summa, ko varētu gadu laikā ietaupīt ar šo šķīrēties metodas palīdzību. To ar to liecina pie, pētījumi. Un tāpēc domāju, ka nepieciešams šo jautājumu virzīt uz priekšu. Kas manī rada vēl īpašas bažas, ir lieta, kas eh, kļūs īpaši sarežģīta manā valstī. Konkrētāk, lēmumi par to, ka transponēšanas likumā varētu būt problēmas eh, ar atbilstību konstitūcijai, respektīvi to, cik juridiski saistoši ir šķirēties lēmā pieņemt, pieņemtie lēmumi. Komisija šodien atkārto to, ko mēs jau teicām, respektīvi lūk, ka vajadzētu palielināt šis šķirēties kā instrumentu izmantošanu bet es domāju, ka ļoti daudz, kas šai ziņā ir saistīts arī to, vai šķirēties lēmumu, tad ir juridiski saistoši vai nē, un to vajadzētu atrasināt. Ir jāmeklē labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Mans jautājums komisijai tāpēc ir šāds. Vai jūs piekrītat man šajā ziņā, jeb jums tomēr ir cita pieeja šai saistībā? Ja izrādītos, ka ka šī eh, sistēma tomēr iet pretrunā nacionālajai jurisdikcijai. Tad ko darīt lietas labā? Paldies, Matonī kundze, saka priekšādātājs. Tālāk sociālistu un, de, sociālist un demokrātu grupas vārdā tikau kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Šķirēties var būt ļoti labus ārpustiesas risinājums. Tas ir ātrs un ekonomisks. Uh, Tas ļauj atrisināt strīdus gan civilās, gan komercinās lietās, izmantojot procedūras, kas pielāgotas apošu vajadzībām. Dalību valstīm vajadzētu veicināt informācijas izplatīšanu par šādu veidu strīdus risināšanas iespējām un padarīt to pieejamu visai sabiedrībai, lai tā zina, kur meklēt, piemēram, lūk šādas šķīrēties institūcijas un kā izmantot to pakalpojumus. Informācija šeit ir ārkārtīgi svarīga un tāpēc vajadzētu nodrošināt arī kaut kādus minimālos obligātos standartus civil, proced civil procedūras eh, prasībām, tā lai pus pusēm ir arī attiecīgas garantijas, tad, ja tās iziet šķīrēties procedūru. Komisārs Kunze, vai līdz 2016. gadam jau būs pieejama kāda informācija? Jūs teicāt, ka tad būs ziņojums, bet varbūt, ka varētu kaut kādu informāciju saņemt ātrāk, vai komisija grasās izstrādāt kopēju standartu visā Eiropas Savienībā, visām dalību valstīm, tā, lai būtu arī atbilstīgas apmācības pro, pro, programmas tiem, kas vēlas kļūt par šķīrētiesnešiem, lai šie pakalpojumi varētu tikt augstā līmenī pie, pie labiem standartiem un izmantojot augstu profesionālu kompetenci. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies tikā kundzei. Tālāk nākamais uzstāsies Busoja kungs, lūdzu. Viņš pārstāv valde grupu uz divām minūtēm, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! šķirēties, ka instrumenta attīstība civillietās un komerclietās, tāpat arī cita veida ārpustiesas strīdus risinājumu meklējumu, pilnīgi noteikti nāk par labu visām pusēm, un tas nāk par labu arī juridiskajai sistēmai. Jo daudzās valstīs, jāsaka, šobrīd ir ārkārtīgi liels pieprasījums pēc strīdus risināšanas pakalpojumiem. Direktīvas mērķis bija izveidot atbilstīgu mehānismu, un tāpēc, domāju, būtu labi, ja tas tiktu atbilstīgi īstenots. Un mēs varētu sasniegt tās mērķus. Un šobrīd uzskatām, ka spriežot pēc tiesas prāvu skaita, šis mērķis nav sasniegts. Ja mēs skatāmies pēc tā, eh, tā, to lietu skaitu, kas nonākuši tiesā direktīvā, ir runa par informācijas izplatīšanu, par mediāciju. Diemžēl tas nav pilnvērtīgi ticis īstenots. Cilvēki neņem vērā šo mediācijas iespēju, jo pat nezin par tādu iespēju, nezin arī, cik tas izmaksās, eh, kā tas izpaudīsies, nezin pat kam uzdot jautājumu. Komerclietās jaunā direktīva, kas šobrīd parlamentā tiek apspriest, sniedz alternatīvu patērētāju strīdiem, un noteikti tur būs savu uzlabojumu. Uh, Vairāk informācija tiks sniegta sabiedrībai par mediāciju un citām alternatīvām, bet šī direktīva ir ierobežota savā darbības jomā. Komisijai un dalību valstīm būtu jābūt aktīvākām mediācijas popularizēšanā, it īpaši attiecībā uz pārobežu strīdiem, tā skaitā ģimenes tiesībās. Mēs šeit eh, runājam par eh, paralēlu sistēmu Eh, kas nav paralēli tiesiskai sistēmai kā tādai, bet kā alternatīva, pie kuras var ķerties tā vietā, lai eh, tiesātos. Un, manuprāt, mums ir jāmēģina veicināt mediāciju kā plaši izmantot iespēju. Un tas ir svarīgi arī tādēļ, ka tiks samazināts izmaksas un pātrināt procesu Paldies Busoja kungam. Sākam brīvā mikrofona procedūru un dodu vārdu konferātī kungam. Grazie, prezidente. Signor komisāri. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Es piekrītu sacītājiem, ka ir ļoti svarīgi, lai komisija darītu visu iespējamo, lai popularizētu mediāciju, informēt pilsoņus, organizēt informatīvās kampaņas. Mums tiešām ir nepieciešams um, izmantot plašāk šī, šo alternatīvo iespēju, kas var dot lielisks iespējas cilvēkiem, kas to izmanto. Mediācija kļūst vēl svarīgāka recesijā kad ir ierobežot pieejamie resursi. Vēl viena lieta, ko jūs sacījāt, eh, ir vēl svarīgāk. Mediācija ir arī kultūras izvēle. Tā ir izvēle, kas ļauj mums civilietās un komerclietās izvairīties no tiesām un ar mediācijas palīdzību vienoties, lai noskaidrotu varbūt pat iemeslus, kādēļ kādi konflikti ir radušies, un to varētu pārņemt arī darbtiesībās. Paldies, Makārtī, kundze tālāk. Jā, es vēlējos apsveikt komisārs kundzi par apņemšanos, ko viņa ir izrādījusi savā atbildē. Man priecē proaktīvā pieeja, ko komisija ir izvēlējusies, un kā kolēģi jau sacīja, mēs labprāt dzirdēsim šīs atbildes, tā skaitā par apmācību, par informatīvo kampaņu, popularizēšanu. Tāpēc es vēlreiz aicinātu komisāri informēt mūs par veic, veiktajiem darbu un tā, galvenokārt tādēļ, ka mēs vēlamies palīdzēt jums šajā svarīgajā uzdevumā. Mēs bieži vien redzam pārslogotās tiesas, un tas apgrūtina taisnīgumu panākšanu mūsu iedzīvotājiem Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Redings kundze, lūdzu, jums vārds. Justice delayed is uh, justice denied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 Es nedomāju, ka mediācija var aizstāt tiesu procesus, tā ir alternatīva. Taču, lai kļūtu par reālu alternatīvu, tai ir jābūt pazīstamai, zināmai, un tai ir jākļūst par kultūras izvēli. Taču tam ir nepieciešams laiks. Un lai mēs redzētu, kā īstenot devīto pantu, tur teikts, ka dalību valstis veicinās visos iespējamos veidos pieeju mediācijai, informāciju par to. Šai ziņā mums ir jāiet vienā un tai pašā virzienā. Komisijas tekstā arī desmitajā pantā jūs redzat, ka jūs padarīsiet informācija par kompetentajām tiesu iestādēm labi zināms. Tātad mums ir jāstrādā kopā dalību valstīm un komisijai, lai virzītu šos jautājumus informētības virzienā. Un tas, protams, nevar notikt bez mediatoru apmācības un tiesnešu un juristu apmācības lai juristi neuzskatītu, ka mediācija ir kaut kas pret viņu interesēm. Un tas prasa kultūras maiņu. Tas nenotiks vienā dienā. Mums ir jābūt konsekventiem, mums ir jāiet šai virzienā, un tieši tāpēc 13. gadā tiks izdots šis ziņojums Ņemot vērā informāciju no dalību valstīm, mēs publicēsim šo informāciju, analizēsim to. Visdažādākās problēmas, visdažādākās jautājums, tādā veidā radot dažādu grupu spiedienu, kas varētu mediāciju padarīt par patīkamu alternatīvu mazās lietās, mazos disputos un problēmu risināšanas jautājumā, sevišķi jautājumos par ģimeni, ģimenes strīdos, nodarbinātības strīdos, un tad, kad cilvēki ir redzējis, ka šis jautājums var tikt atrisināt šādi, tad mēs būsim panākuši savu paldies komisārei. Dāmas un kolēģi! Ar to mēs arī beidzam mūsu diskusijas. Ķeramies pie nākamā jautājuma. Flaškovs Beņovs kundze ziņojumu par pamatiesības stāvokli Eiropas Savienībā. Referente Monika Flašakova Beņovā eh, uzstāsies pirmā četras minūtes.